izmeklēšanas pasākumiem. Tas tika izziņots vakar sanāksmes sākumē, un, ja nav nekāda iebilduma, tad 24 stundu la laikā tas tiks uzskatīts par apstiprinātu. Saskaņā ar 105. pantu, 6. punktu, tā tas arī bija, eh, re rekomendācijas līdz ar to ir apstiprināta un tiks publicēta kopā ar citiem tekstiem rīt.